mēs eh, pirms pārējām pie balsošanas gribu sveikt uh, Džafar Alī vadīto Kurdistāns autonomās uh, apgabala delegāciju, kurā atrodas šeit zālē. Yeah, yeah.